politika, kas varētu palīdzēt arī piesaistīt jaunus cilvēkus, gados jaunus cilvēkus pārtikas jomai Eiropā. Paldies komisārei! Diskusija ir beigusies, balsošana notiks rīt pulksten 12. Nākamā sanāksme notiks 18. janvārī rītdien no pulksten 9 līdz 13. pēcpusdienā un uh, tā būs uh, pieejama arī Eiropas parlamenta interneta resursos. Ar labu nakti visiem!